iet, līdz ar to tie ir pieņemti. Un tagad uh, apspriedīsim Traskovska kunga un Galtierī kunga ziņojumu Eiropas parlamenta sastāvs 2014. gada vēlēšanu perspektīvā. Pirmais uzstāsies Rafals Traskovskis. Viņš ir referents. Lūdzu. Ladies and gentlemen. Dāmas un kungi, šis darbs nepavisam nebija viegls. It īpaši, ja mēs runājam par uh, deputātiem no mazām un vidēji izmēru valstīm, kuras personīgi ietekmēja mūsu piedāvātie priekšlikumi. Šis ir viens no retajiem gadījumiem, kad Eiropas parlamentam ir iniciatīvas tiesības, un svarīgākais ir tas, ka mēs šeit nevaram šo atbildības slogu nomest. Tāpēc ar Roberto mēs izvēlējāmies pieņemt tādu pragmatisku pieeju. Uh, Tad kādas bija iespējas jautāt vairāk vietu? Manuprāt, tas būtu vissliktākais signāls. Un vai tad mēs vispār varētu iedomāties, ka kaut ko tādu varētu darīt? Manuprāt, tas nebija iespējams risinājums. Un otra iespēja bija radikāli pārskatīt visu sistēmu. Ja mēs vēlamies nodrošināt tādu uh, labu pāreju no mazajām uz lielajām valstīm, lai tiktu nodrošināta atbilstīga pārstāvība. Un tāpēc mums būtu jāpanāk radikālāks risinājums, kad dažas dalībvalstis iegūtu valstis, bet, valstis vai vietas, bet citas zaudētu. Bet vai mēs to varētu, vai tam mēs varētu panākt atbalstu šeit un arī padomē? šādas lielas izmaiņas var panākt tikai tad, kad tiek pārskatīti arī citi institucionālie jautājumi, jo mūsu institucionālā struktūra balstās uz zināmu līdzsvaru tajā, kas notiek šeit un arī padomē. Un mēs uzskatījām, ka radikāls risinājums iespējams tikai saistībā arī ar citām radikālām reformām, bet par to pašlaik vēl nediskutējam. Tomēr es varu jums apsolīt, ka atgriezīsimies pie šī jautājuma tuvākajā nākotnē. Kad mēs varētu runāt par tālajošākām reformām. Tātad sistēma šajā parlamentā ir balstīta uz proporcionalitātes principu. Un vienmēr ir bijis jautājums par proporcionalitāti, par regresīvo pieeju un tā tālāk. Mēs skatījāmies, kas notika vēsturē, lielākās valstis it kā zaudēja vietas un sistēma nebija tām labvēlīga, un tāpēc mēs vēlējāmies to labot. Mēs uh, atsaucāmies uz Lamasūra septīto ziņojumu, nevis tāpēc, ka tas bija labākais, bet tāpēc, ka par to balstoja šajā parlamentā iepriekšējā sasaukumā. Tieši tāpēc mēs e, ņēmām vērā demogrāfijas un pārstāvības aspektus, un tieši tāpēc piedāvājam to, ko piedāvājam. Mūsu sistēmā visas, lielās, e, visas mazās un vidējās valstis tiek pārstāvētas. Tā ir tāda proporcionāla sistēma, balstoties arī uz to, kas ir panākts padomē. Lai gan konstitucionāli varbūt tam nav īsti jēgas. Es saprotu, ka daudz ir iesnieguši grozījumus, bet mēs nevaram atbalstīt kā referenti grozījumus, kas apstrīd mūsu principus vai vispār jautā, kāda loģika ir to pamatā. Un mēs domājam, ka mums ir jā, jārēķinās ar balsojumu konstitucionālajā komitejā. Mums šī te parlamentā šī te palātā ir jānodrošina, ka ir liels atbalsts, lai mēs varētu tālāk efektīvi rudāt ar padomi, un tāpēc aicinu jūs atbalstīt mūsu kompromisu. Nevis tāpēc, ka tas ir labākais kompromiss ideālā pasaulē, bet tāpēc, ka vienkārši nav cita risinājuma, vismaz īstermiņā. Liels paldies par jūsu atbalstu, un es ceru, ka mēs spēsim risināt šo jautājumu vismaz pašlaik. Paldies, tagad Gautierī kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Taraskovskī kungs jau ļoti skaidri norādīja, kāds bija mūsu mērķis. Mūsu mērķis bija strādāt ar ārkārtīgi grūtu, delikātu jautājumu. Tomēr to bija nepieciešams risināt, jo pavisam drīz mūsu vidū iekļausies arī Horvātija, un tas notiks līdz šī sasaukuma beigām. Mums bija jānodrošina tāda nopietna atbildīga pieeja šim jautājumam, un mēs balstījāmies uz regresīvās proporcionalitātes principu, kas ir noteikts līgumā. Tajā pašā laikā mēs arī tā reāli strādājām pie dažādām detaļām, un mūsu darbs sastāvēja no divām fāzēm vai divām pieejām. Pirmkārt, mēs ievērojām tos principus, uz ko balstījās Lamasūra ziņojums par to, ka lielajām valstīm uz vienu deputātu ir vairāk iedzīvotāju nekā mazajām, un mēs pieturējāmies arī pie maksimumu minimumu principiem. Tātad pirmais solis bija šo vietu skaita pārdale Un uh, otrā fāze bija tāda politiskā kompensācija, kā Rafels teica, tā lai neviens īsti neiegūtu un nezaudētu vairāk kā vienu vietu. Un iegūtais rezultāts ir tāds līdzsvarots, politiski panākams, atbalstāms un tā tālāk. Un uh, tam bija plašs atbalsts uh, konstitucionālo lietu komitejā. Un tāpēc es ceru, ka arī jūs to atbalstīsiet rīt. Es nesaku, ka šis ir perfekts, ideāls priekšlikums, bet, manuprāt, tas ir vislabākais no iespējamiem risinājumiem. Un rīt mums būs jābalso par to, vai pēdējā vieta būs Zviedrijai vai Austrijai, Austrijai kā AFCO komitejā tika noteikts. Un mēs redzam, ka mm, šī ir tāda sarežģīta problēma varbūt šīm valstīm. Un 2014. gadā tad mēs arī redzēsim, kāds būs rezultāts. Nu, loģiski būtu, ka Zviedrija piekristu zaudēt vienu vietu. Bet, protams, jums var būt arī citādāks viedoklis. Es vairāk atbalstītu sākotnējo priekšlikumu, tomēr ir jāsaka, ka plenārsēde to izlems jo nevienā no šiem gadījumiem netiks apdraudēta kopējās sistēmas stabilitāte un konsekvence. Nu, ir skaidrs, ka mēs nevaram šeit runāt arī par grozījumiem, jo tas automātiski izsauktu veto tiesību piemērošanu. Mēs kā referenti atbalstam šo dokumentu, un es nedomāju, ka kāds cits vēl šeit kaut kādu labāku risinājumu varētu panākt. parlaments ir izteicis vēlēšanos sadalīt vietas atbilstoši līgumam, un tas ir saistīts arī ar balsošanas uh, proporcijām padomē. Šeit ir jārunā arī par nacionālajiem sarakstiem. Tie ir tādi, tās ir tādas divas svarīgākās liektas, eh, ko nevajadzētu aizmirst. Šis eh, plāns ļaus mums panākt tādu uh, labas pārstāvības e, sastāvu nākošajā sasaukumā, un tāpēc es gribētu aicināt visus deputātus atbalstīt šo dokumentu. Kazīnī kungs lūdzu. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Pirmkārt, es gribētu pateikties abiem referentiem par ārkārtīgi garo, ilgo un sarežģīto grūto darbu. Man ir daži tādi vispārēji komentāri. Mēs esam uzkāpuši uz jaunas takas. Un Eiropas Savienība ir noteikusi principus, kas atbilst demokrātijas principiem, kas veicina tālāku integrāciju, eh, lai nodrošinātu arī geogrāfisko līdzsvaru. Demogrāfijas jautājumi šeit ir ārkārtīgi svarīgi. Tad, kad mēs runājam par pilsoņu ietekmi un pārstāvību šajā parlamentā. Bet, protams, tas var ietekmēt arī mazās valstis. Un tieši tāpēc Lisabonas līgums runā par regresīvo proporcionalitāti. Un tieši tāpēc mums ir jāskatās uz to, cik daudz iedzīvotāji ir katrā valstī un jāpanāk līdzsvars starp abiem pretsvar, pretstatiem. Nu, tāda pragmatiska pieeja būtu noteikti maksimālo un minimālo skaitu, lai uzlabotu pārstāvību Horvātijai iestājoties. Afkā uzsāka ilgas diskusijas par to, lai nonāktu pie tādas labas matemātiskas formulas, kas palīdzētu mums darboties nākotnē. Tomēr tas ir ārkārtīgi grūti, lai gan tas būtu labs ieguldījums nākotnē. Neskatoties uz to, ka dažas dalību valstis varētu zaudēt kādu vietu. Tomēr tas ir tāds jauna procesa sākums, un mums šeit jāskatās uz visu plašākā mērogā, tīpaši runājot par iespējamiem līguma grozījumiem. Mums nevajadzētu šeit īpaši kavēties, un ir nu, jāceras arī par to plašāko skatu. Daži no grozījumiem, manuprāt, ir labi, bet būtu labāk, ja komitejas tekstu uh, atbalstītu arī plenārsēdē. Paldies! Lainen kungs, paldies! S&D grupas vārdā es gribēju pateikties referentiem par priekšlikumu. Vienu gadu pirms eh, Eiroparlamenta vēlēšanām eh, tā ir pēdējā iespēja un, protams, parlamenta sastāvs ir jāreformē. Tā pamatstruktūra radās eh, toreiz, kad Eiropas parlamentam bija tikai konsultējoša loma, bija četras kategorijas - lielākas valstis, netik lielas valstis, mazākas mazākas valsts un netik mazas valstis. Mums ir eh, jaunas likumdošanas pilnvaras un tādēļ ar pārstāvniecību un leģitimitāciju vien nav gana. Ir nepieciešama jauna formula, kā atrisināt šo jautājumu, lai mēs pēc iespējas labāk varētu pārstāvēt pilsoņus šajā ēkā. Jāsaka, ka neviens neko eh, nezaudēs, neviens nezaudēs vairāk par vienu deputātu, ne, neviens. Uh, neiegūs vairāk vietu, un tas bija nepieciešams, lai būtu vieta arī kolēģiem no Horvātijas. Tālāk tika runāts par to, vai Austrijai vai Zviedrijai vajadzēs atteikties no vienas deputāta vietas. Tas atrisināsies rītdien. Mēs apsolām, ka uzreiz pēc parlamenta jaunajām vēlēšanām mēs atgriezīsimies pie šī jautājuma. Formulai, ko atradīsim, ir jābūt uh, uz ilgu laiku un ir jābūt labam līdzsvaram starp abiem likumdošanas pīlāriem komisāriem. Eiropas sarakstu ieviešana eh, varbūt arī ir labs risinājums. Tagad mēs runājam par tādu uh, akūtu risinājumu, nevis ilgspējīgu risinājumu. Bet paldies abiem uh, autoriem. Paldies, Dāfa kungs, lūdzu. The... Priekšsēdētāja kungs, pagātnē vietas sadalījums parlamentā bija tāda kā spēļu kārtas starp valstīm. Un tas tika, un tā tika izmantota tādā nepieņemamā veidā, parasti sarunu noslēgumā. Šodien, pateicoties Lisabonas līgumam, parlaments pats dara to smago darbu. Referenti ir mēģinājuši būt pragmatiski, bet nu, ir skaidrs, ka pragmatisms nevar novest pie izcilības. Komiteja ir veikusi svarīgas izmaiņas viņu priekšlikumā par labu Zviedrijai, kas samazina to gadījumu skaitu, kad tiek pārkāpts regresīvās proporcionalitātes princips. Un eh, mums eh, tas būtu jāatbalsta plenārsēdēji. Pieredze rāda, ka ja jāpanāk vienošanās par kādu maģisku formulu, kas eh, nodrošinātu tādu tiešu aprēķinu metodi un skaidru metodi, tad, manuprāt, Kembridžas kompromiss būtu tā labākā izvēle, un par to mēs runājām AFCO komitejā pirms diviem gadiem. Ziņojums e, iekļauj šo jautājumu konvencijas darba kārtībā, kas sāksies e, nākošā gada pavasarī. Uh, Un šeit es runāju par transnacionāliem sarakstiem, un, manuprāt, sarunas par vietu skaitu parlamentā ir jārisina par balsu skaitu un balsošanas proporcijām padomē, tā lai mēs panāktu tādu labu, izturīgu sistēmu, kas labāk atbilstu demokrātiskai parlamentārai Eiropai. Paldies! Jūsu uzruna ir izcaukusi vēlmi uzdot daudzus jautājumus. Paldies, priekšsēdētāja kungs, Dafa kungs. Man kaut kas jāsaka. Es neticu jūsu vārdiem. Jūs te runājat par tādiem principiem, eh, kas ir saistīti ar to, ka Austrijai ir jāzaudē viena vieta. Uh, Eh, jūs domājat savas partijas interesēs. Eh, tas nav nekāds, eh, tā nav nekāda nejaušība, ka Austrijā, Austrijai nav neviena deputāta liberāļu grupā un Zviedrijai gan ir vairāk deputāti, kas darbojas šajā grupā. Jūs varat man paskaidrot, kāda ir situācija, bet man ir jārunā skaidra valoda. Es jums neticu un jūs nevarat mani pārliecināt ar pietiekam labiem argumentiem, jo īstenībā abi referenti ir piedāvājuši daudz labāk labāk risinājumu nekā eh, to, ko jūs piedāvājat grozīt. Dafa kungs, es esmu. Uh, Bet Fordas kundze arī vēlējās uzdot jūs jautājumu. Uh, Laifstrīda kungs Vērtmans kundze nesen iestājās ALDE politiskajā grupā. To es gribēju jums pateikt Fordas kundze un tad Dafa kungs. Duff, a... Dafa kungs, es esmu matemātiķi un man patīk matemātiskas atbildes. Kā jūs varat izskaidrot, ka atbilstoši jūsu priekšlikumam Lielbritānijā ir mazāk deputātu uz vienu iedzīvotāju nekā, piemēram, Vācijā? Pirmkārt, es pilnīgi noraidu, nosodu tos nepamatotos apgalvojumus, ka es te esmu kaut kāds partizāns. Šeit es runāju par konstitucionālu pieeju kā pragmatiski iespējamu, un šeit jau nav runa par matemātiku tikai. Iespējams, ka nākotnē mēs varam kaut ko tādu panākt, bet es gribēju paskaidrot, ka tā atšķirība, piemēram, runājot par iedzīvotāju skaitu, piemēram, starp Zviedriju un Ungāriju ir uh, iedzīvotāju skaita ir atšķirība 475 tūkstoši iedzīvotāju. Un mēs neuzskatām, ka šāda maza atšķirība dod pamatu piešķirt divas vietas atšķirības starp Austriju un Zviedriju ir viens miljons. Un tas ir labāks pamats, godīgāks pamats vietu sadalēji. Es neesmu atbildīgs par iedzīvotāju skaita pieaugumu Zviedrijā, Austrijā vai kur citur. Es tikai gribu aicināt paskatīties uz skaitļiem. runājot par Lielbritānijas pozīciju. Pragmatiski vismaz pašlaik mēs nepiedāvājam deputātu skaita nepalielinājumu, ne samazinājumu. Bet ja mēs vienosimies par matemātisku formulu, tad jūs to noteikti redzēsiet ka Francijas, Lielbritānijas un Spānijas deputātu skaits noteikti pieaugs. Paldies! Nu tad turpinam darbu, Hefner kungs lūdzu. Dārgais priekšstādātā kungs, dārgie kolēģi! Un, uh, mums, mūsu komitejas loceklim kāds pārmeta, ka viņš ir eh, rīkojies eh, politiskās grupas interesēs, bet eh, balsojums komitejā pierāda, ka mums beidzot ir jāgroza procedūru. Uh, Mēs nevaram pieļaut to, ka parlamentā vietas eh, tiek mainīts, vietu skaits tiek mainīts pēc uh, uh, iedzīvotāju skaita izmaiņām vai pēc jaunas dalību valsts iestājas. Mums ir nepieciešami ilgtspējīgi risinājumi, kas ir demokrātiski un matemātiski pamatoti. Ir jāņem vērā, ka šādu formulu var izrēķināt, ņemot vērā arī iedzīvotāju skaita izmaiņas. Tādēļ komiteja izstrādāja piedāvāja priekšlikumu, kas ir pieņemts kā kompromisa grozījums, un to komitejā pieņēmām vienbalsīgi. mums ir jāparūpēs, lai mēs šo uzdevumu izpildītu cienīgi. Mēs nevaram visu laiku te mētāties ar vietām starp valstīm. Gribēju pateikties Rafalam un Roberto, kas ir veikuši patiešām izcilu darbu. Bet parlamentā vai padomē mēs nevaram visu laiku strīdēties, kurai valstī pienākas cik daudz vietu. Demokrātijā noteikumi ir pats svarīgākais. Mēs te runājam par reprezentatīvo demokrātiju. Un Un e, jārunā arī par to, cik vēlētāju atdod savus balsis par konkrētu deputātu. Mums jāparūpējas, lai mēs pārstāvētu pēc iespējas vairāk pilsoņu un lai tas notiktu godīgi. Mēs esam vienojušies, ka šī ir pēdējā reize, kad mēs e, veicam tādas formulas un pēc tam jāparūpējas, kā mēs uh, savu darbu paveiksim, vai mēs šeit izveidosim konventu balstoties uz uh, degresīvo proporcionalitāti vai kādu citu principu. Paldies! Lords Dārtmats pacēla zilās kartiņas jautājumu. Esat gatavs atbildēt uz viņu jautājumu? Jā, lūdzu. Hefner kungs. Jūs izmantojāt terminu vienprātība vismaz trīs reizes. Vai jūsu mērķis tad tādā gadījumā ir tas, ka komitejā ir jābūt vienprātībai kā tādai, un ka tā tad tādā gadījumā garantē pa, eh, komitejas vieduma, lēmuma viedumu kā tādu. Vai tiešām tā ir? Godātais kolēģi, jautājums ir saistošs. Balsojot komitejā bija uh, daudzi grozījumi. Un, protams, grozījumos varēja nolasīt arī uh, nacionāls intereses un vien, par vienu grozījumu balsojot 11 bija par 10 pret, bet beigās par visu ziņojumu kopumā nobalsoja visi, visi balsoja par. Un, e, ja mēs runājam par demokrātijas principiem, es lūgtu, lai arī jūs balsojot Uh, pieņemt pareizo lēmumu. Parlaments var strīdēties par daudziem jautājumiem. Mēs te pārstāvam dažādas intereses, bet ja runājam par vēlēšanu tiesībām un parlamentu tiesībām, ir uh, jāparūpēs, lai visi ievērot vienu un to pašu reglamentu. Lūdzu, ja kāds šeit uzstājas, jums arī nevajag visu laiku no vietas uh, kliegt vai izsaukties, jo parlaments ir demokrātiska institūcija, kam ir jāievēro konkrēti noteikumi. Tā mēs darām komitejas sēdēs, tā mēs darām arī plenārsēdēs. Enjūkungs, lūdzu. Thank you, President. Um, this report was prepared in... Foksa kungs, šis ziņojums tika sagatavots tāpēc, ka bija nepieciešams samazināt parlamenta vietu skaitu, jo vietu skaits palielinātos pēc Horvātijas iestāšanās. Lai panāktu atbalstu lai panāktu atbalstu padomē, nevienai valstī nevajadzētu zaudēt vairāk kā vienu vietu, izņemot Vāciju. Referenti aicinājusi pragmatisku risinājumu, un viņiem ir pareizā pieeja. Saprot, ka tas nav ideāls risinājums, bet tas ir vispraktiskākais, it īpaši ņemot vērā to mazo laiku, kas mums tika dots, lai sagatavotos nākošajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Es gribētu, lai ideālā pasaulē vietu skaits un vietu sadalījums vairāk atbilstu demokrātiskajai situācijai, bet par to mēs varam runāt nākotnē. Mana grupa atbalstīs referentu secinājumus, tomēr ir deputāti, kam šis ziņojums nepatīk. Paldies! Eņo kungs tagad lūdzu. Lai arī Lielbritānija šķiet netiek apdraudēta un viņam net, nekas samazināts deputātu skaits, tad šis priekšlikums tomēr jāsaka ir jānosoda ļoti reti, kur ir labāki piemēri vēl lielākam demokrātijas trūkumam Eiropas Savienībā. Visas šīs dažādās schēmas, kas tiek ziņumā veicinātas, īpaši attiecībā uz vidējām, vidēji izmēru valstīm būs ļoti negatīvas. Lielās valstis tad līdz ar to diktēs noteikumus visam šīm vidēji izmēru valstīm, un ja vēlētāji nebūs vainī, nebūs laimīgi, tad tādā gadījumā viņi lūk varēs vēlēšanos attiecīgi izteikt. Arī, arī Eiropa, Eiropa padomu līdzīgā kārtā ir atbrīvot nebija kādas demokrātiskas atskaitīšanās. Nu, jāsaka, tas jāsauc pavisam sliktos vārdos. Nu, lūk, eh, šobrīd nāk pat priekšlikums Lielbritānijā vēlēšanas noturēt svētdienā. Un tas, es domāju, ka būs eh, viens kārtējies mēģinājums atkal uh, regulēt iedzīvotājs. Redzēsim, ko par to domās iedzīvotājs. Šī ir tāda vēlēta diktatūra un nevis demokrātija manos uzskatos. Paldies, Faksa kungs, vēlas uzdot jums zilās kartiņas jautājumu, Agņokungs, vai esat gatavs uz to atbildēt? Faksa kungs. Esat gatavs paldies priekšādātāji. Gribēju tikai kolēģim vajadzētu zināt, cik ļoti daudz trūkumu šai ziņojumā, eh, kā norāda Jagņokungs, vai tādā gadījumā viņš varētu šim parlamentam pastāstīt, cik grozījums viņš iesniedz komitejā, lai šo ziņojumu uzlabotu. That... Mana klātbūtne šajā komitejā ir notiek tikai tāpēc, lai es varētu redzēt, kas tur notiek un pastāstīt par to saviem vēlētājiem, jo ļoti daudzi Lielbritānijā nesaprot, kas notiek šajā iestādē, un viņus katrā ziņā konservatīvie par to pilnībā neinformē. Um. Well, speaking, but... Nu, jūs gan nebijāt klāt šeit, Fords kungs, kad, uh, nu, ne, bet varat uzdot jautājumu. Agņokungs, Jūs būtu varējis piedalīties arī sarunās par šo ziņojumu, vai jūs vispār ieradāties šajās sarunās, kas norisinājās par ziņojumu? The... Esmu apmeklējis lielāko daļu sanāksmju, un es ne, ne, man nepatīk tas, ko es tur dzirdēju. Katrā sanāksmē arī uzstājos, un esmu turklāt. Esmu nedaudz pārsteigts par to, ka jūs teicāt, ka komitejā bija vienprātība, jo ja es tur esmu klāt, tad es nekad nelieku plusiņu šajos gala balsojumos. Un es parasti esmu tad arī aizstāts, ja neesmu klāt, bet nu man būs jāpaskās, kāpēc tad šajā sanāksmē bija vienprātība. Tālāk Šaldskungs. Paldies priekšsēdētāji, dargie kolēģi, dargās kolēģis priekšlikums par vietu sadalījumu uh, parlamentā man ir paprātām. Rītdien es balsošu par, bet tas nenozīmē, ka rīt par balsos visi manas grupas deputāti. Bet gribēju paust arī zināmu kritiku. Pirmām kārtām man nav pieņemami, ka mēs kā parlaments nesam pie, panākuši kaut kādu ilgtspējīgu risinājumu, lai beidzot varētu atrast pareizo formulu. Nu, tas ir tā sīkumaini, ka mēs eh, tagad runājam par galveno pārstāvju ideju par tādu zvaigžņu ielikšanu, lokomotīvu ielikšanu sarakstos. Un mums ir jāsaprot, ka tagad, kad cilvēki ir ļoti skeptiski noskaņot pret Eiropas projektu un ir vienkārši pārsātināti ar politikas procesiem, mums ir jādomā par jauniem risinājumiem. Ja mēs runājam par vietas sadalījumu, uh, gribu kritizēt vēl ko visi rīkojās tā, it kā Uh, visi rīkojās nacionālo interešu vārdā, un, protams, daudziem pilsoņiem būs grūti vispār kaut ko saprast, kādu formulu ir izveidot. Mums ir nepieciešami labi saprotami un caurskatāmi noteikumi, normas, jo sarunas uh, ar citām kandidātu valstīm jau turpinās un demografiskās pārmaiņas notiek katru dienu. Trešām kārtām mēs nedrīkstam uh, ignorēt arī visu spēku samēru Eiropas Savienībā, citas institūcijas. Es vēlētos runāt arī par spēku samēru padomē. Varbūt, ka reģionu komitejas loma varētu būt spēcīgāk nākotnē, jo tieši tur sēž Eiropas pilsoņu pārstāvi, kas pieņem lēmumus, kas ietekmē mūsu pilsoņu dzīvi konkrētā veidā dienu dienā. Paldies! Mrs. Sinclair, do you want Sinklērs kundze, vai jūs vēlētos uzdot zilās kariņas jautājumu? Thank you, um, Paldies, jā. Man ir jautājums kolēģim. Viņš runāja par potenciālajām nacionālajām interesēm katrā dalību valstī, kas nevēlas pazaudēt deputātus. Uh, Nu, te lūk, tik vērsts arī mm, aiz, apvainojums manu kolēģi Dāfa virzienā, bet tad tas nenozīmē to, ka politiķiem nevajadzētu lemt pašiem par to, kā viņi tiek vēlēti, bet tad tāpat jau šeit nav pārāk daudz birokrātu, vai tad tādā gadījumā politiķiem būtu jāpieņem šādu lēmumu, vai nevajadzētu būt kādai neatkarīgai struktūrai, līdzīgi kā tas notiek Lielbritānijā? Eh, es piekrītu. Uh tam, ka politiķiem jāņem, jāpieņem lēmumu patstāvīgi, bet mums ir jāsaprot, cik eh, nopietni mēs uztveram sev deleģētos uzdevumus. Un eh, mums, kā vāciešiem, protams, arī būs par to intensīvi jāpalauz galvas. Paldies! Šöpslinkungs. You, uh, Paldies, priekšsēdētāji kungs, vēlējos uh, uzslavēt abus referents. Viņi ir paveikuši lielisku darbiņu. Pirmajā acu uzmetienā vietu pārdalēji nevajadzētu radīt nekādas problēmas. Īstenībā tās ir normālas paplašanāšanās sekas. Mēs savā saimē uzņemam jaunu dalību valsti un tā ir tiesības būt pārstāvētāji. Bet patiesībā viss šis process ir pilns ķildu un konfliktu. Ja mēs runājam par vietu pārdalu, par pilnvaru pārvari un mēģinām šeit izveidot kaut kādas tehnokrātiskas formulas, mēs nevaram nevaram aizmirst arī politiskos principus. Uh, Jā, jā, neviena dalībvalsts jau nevar, negrib zaudēt vietas, un mums ir jāsaprot, kā minimizēt šos zaudējumus. Protams, ir jāuzdod e, jautājums, kā sadalīt šīs vietas. Degresīvās proporcionalitātes princips tika izveidots, lai mazas un vidē lieluma valstis nenonāktu sērdiniešu statusā un nebūtu pārstāvētas pārāk e, nabadzīgi, jo tad to balss būs daudz vājāka nekā līdz šim, un lielām valstīm ir jāatgādina, ka Eiropas integrācija nav lielu valstu monopols. Ja mēs vēlamies strādāt kā tāds demokrātisks eh, un eh, līdzsvarots uh, orgāns, mums tas ir jāņem vērā. Mēs atceramies no Eiropas vēstures, kas notiek, ja lielākas valstis uzskata mazas valstis par uh, saviem satelītiem, kur var darīt, ko vien vēlas. Jāparūpējas par stabilitāti un pārdalot vietas ir jāievēro konkrētas normas. Ja mēs pārdalām vietas, ir jāsaka, ka nevienai valstī nevajag zaudēt vairāk par vienu vietu, un degresīvā proporcionalitāte ir jāievēro. Tie, kas šos pamatprincipus gribēs svītrot, apdraudēs Eiropas integrācijas vērtības un varēs tikai uzkurināt eh, cilvēku novēršanos no Eiropas. Paldies, tagad Mārtiņkungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Esmu noraizējies, ka man tomēr vajadzēs pievienoties lielākajai daļai un uzteikt eh, tapušo risinājumu, tapušo ziņojumu. Tas ir pragmatisks risinājums, eh, ko ir iespējams īstenot, un tam ir jāstājas spēkā pirms jaunajām Eiroparlamentu vēlēšanām. Bet daudz pareiz norādīt, tas ir tikai pagaidu risinājums. Un ziņojumā ir teikts, ka 2015. gadā ir jāizmanto jauna forma formula, ilgspējīga formula, un mums e, nevajadzēs tad vest sarunas starp dalību valstīm un mēģināt e, kādai atņemt vairāk un e, kādai neatņemt neko. Un tam visam ir jābalstās uz līgumiem, ir jāpieprasa degresīvās proporcionalitātes ievērošana, un tas ir jāievēro visu izmaiņu gadījumā. Protams, to sasniegt nebūs vienkārši. Es ceru, ka Konstitucionāla lietu komiteja sāks pie tā darboties jau no pirmajām jaunā sasaukuma dienām, lai mums nevajadzētu risinājumu meklēt uh, kā ruguni tikai vienu gadu pirms uh, jaunām vēlēšanām. Agņu kungs teica, ka vēlēšanas vajadzētu organizēt no 22. līdz 23. maijam. Uh, Un īstenībā tātad Lielbritānijā cilvēki varēs balsot ceturtdienā, kas, ir šie, kas iekrīt šajos datumos. Un šeit nevajadzētu rasties nekādām problēmām. Paldies! Tagad uzstāsies Vērtmans kundze. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Abi referenti Eh, sāka darboties pie ziņojuma, bet jau pirms tam bija uh, skaidri runāts par degresīvo proporcionalitāti, bet ir jāievēro arī trīs pamat principi. Uh, eh, saskaņā ar mūsu referentiem tie nav matemātiski kritēriji. Nu, kolēģi, tad varbūt uh, atgriezīsimies pie matemātikas grāmatām. Uh, Un, ja jums šķiet, ka ir jāievieš pragmatiski risinājumi, tie ir mākslīgi radīti risinājumi, kas īstenībā uh, eh, pārkāpja mūsu pamatprincipus un uh, ļoti lielu kaitējumu nodara vienai ļoti proeiropiskai Eiropas valstī, kam tiks atņemta viena deputāta vietu. Kolēģi, nebūsim patvaļīgi, negrozīsim līgumus pēc uh, savas sirds patikas. Es ceru, ka rīt mēs balsosim pareizi. Paldies! Thank you. Paldies, tagad Zīles kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Um, nav jau runa īstenībā par matemātiku vai pat deputātu skaitu Eiropas parlamentā tās bažas manuprāt ir par eiropas savienības principiem jo bieži vien aiz skaistiem vārdiem par demokrātiju un kohēziju eiropas savienībā uh, mēs redzam ka eiropas savienības dalībvalstis sadalās debitorvalstīs kreditorvalstīs emigrantu dalībvalstīs un imigrantu dalībvalstīs. ir dalībvalstis kuras ir zaudējušas krīzes laikā desmit procentus no saviem iedzīvotājiem un īstenībā palikdami citas valsts pilsoņi viņi zaudē pārstāvniecību tajā valstī, jo viņi ir uz laiku aizbraukuši strādāt uz citām valstīm. Eh, un lielā mērā viņi aizbrauc arī tāpēc, ka joprojām pastāv diskriminējoši nosacījumi Eiropas Savienībā, kaut vai šodien diskutētajos tiešmaksājumos lauksaimniecībā vai arī mūsu pašu Eiropas parlamenta iekšējās regulācijās par par vairākiem jautājumiem ir diskriminējoši. Un tā pašā laikā Eiropas Savienības dalībvalstis ļoti stingri cīnās par katru akcijas balsi Startautiskajā valūtas fondā, pret briks valstīm kurām ir pamats teikt ka eiropas savienības dalībvalstīm būtu mazāk akciju valūtas fondā. mums jābūt korektiem šajos nākotnes jautājumos domājot par. two thousand and fifteen gadu. paldies! Paldies tagad, Molcer kungs. Paldies, priekšsēdētāji kungs. Eh, tiešās proporcionalitātes trūkums Eiropas parlamentā un padomē Eh, ir saistīts ar īpašo ES raksturu, un, protams, mazajām valstīm te ir īpaši liels problēmas. Ja mēs runājam par tiešo proporcionalitāti sadalot vietas, īstenībā tā ir tāda ļoti pavirša. Tādēļ uh, Austrija cieš no vietu zaudējumu, un daudziem tas varētu šķist loģiski. Ņemot vērā pēdējo sarunu rezultātu, kad tika vestas sarunas par finanšu un uh, Austrija saņems mazāk naudas, bet maksās vairāk, eh, lai varētu ieguldīt līdzekļus dažādos eh, glābšanas mehānismos. Protams, ka mūsu pilsoņiem Austrijā eh, aizvien vairāk rodas iespējas, ka Austrija, Alpu republika tikai gāž naudu Eiropas Savienībā, bet tai ir aizvien mazāk līdzlemšanas tiesību. Un Austrijā Ehm, daudz cilvēku ar to ir neapmierināti, un jāsaka, ka eh, ja Austrijas deputātu skaits tiks samazināts uz 18, tas būs vienkārši uh, izmisuma pilns solis, kas tikai palielinās eh, pret Eiropas Savienību valdošo skepsi mūsu valstī. Jāsaka, Austrija ļoti daudz dara in Eiropas integrācijas vārdā, tādēļ nevajadzētu to šādā veidā sodīt. Paldies tagad, Kārasa kungs. Paldies, eh, priekšsēdētāji kungs, dāmas un kungi. Debatēs mēs skaidri varējām saklausīt to, ka ir nepieciešama jauna ilgtspējīga formula, kā aprēķināt eh, sēdekļu sadalījumu pēc jaunā jaunajām Eiropas parlamenta vēlēšanām. Ir nepieciešama caurskatāma formula, lai vietas varētu veiksmīgāk aprēķināt, lai nenāktos katru reizi atkal ķīvēties, kad eh, Eiropas Savienībā iestāsies jauna dalība valsts. Tas mums ir jādara, un bieži vien tikai viena uh, Eh, balss komitejā par daudz vai par maz eh, lemj to, vai kāda valsts zaudēs vai iegūs vietu nākamajā sasaukumā. Nu, tā ir tāda nepieņemama tirgošanās. Aprēķinot jauno vietu skaitu, eh, sanāks tā, ka Horvātijai būs 11 deputātu vietas un kopējais skaits sasniegs 751 vietu. 12 valstis zaudēs deputātu vietas. Tā tad tika eh, panākta vienošanās, ka nevienai valstī nevar atņemt vairāk par vienu vietu. Tā bija politiska vienošanās, nevis matemātiska formula. Un, ja tiktu ņemts vērā cits formulas, tad astoņām valstīm būtu par vienu vietu vairāk. Uh, un ņemot vērā atšķirīgas aprēķināšanas formulas, piemēram, ja izmanto citu formulu, tad Austrija nezaudēt nevienu deputātu vietu. Visi šodien slavē referentus, es arī viņus šodien slavēšu. Kādēļ tad mēs neziņ, nebalsojam par viņu ziņojumu? Referentu ziņojums tika pieņemts komitejā. Un ar vienas eh, balss pārsvaru tika pieņemts viens grozījums, un mēs vēlamies, lai ziņojums varētu panākt tāds ilgspējīgs formulas ieviešana nākotnē. Paldies! Karasa kungs, Dafa kungs vēlas jums uzdot jautājumu, zilās kartīts jautājumu. Uh, uh, Karasa. Karas kungs, es jūs dziļi cienu, bet man tomēr jācenš jums paskaidrot. Tieši kāpēc mēs mainījām šo priekšlikumu, ar ko nāca klajā referenta ar savu grozījumu. Un tas ir tāpēc, ka tas tobrīd bija pretrunā degresīvās proporcionalitātes principam. kā jau teicu iepriekš, mēs, protams, nevaram nodrošināt pilnīgu perfektumu un pārliecināties, ka pilnīgi visur tiek ievērots šis princips bet tomēr arī tiesa no mums gaida to, ka mēs samazinām iespējamo pārkāpumu skaitu šādos gadījumos. Un mēs to panācām, pieņemot šo grozījumu. Paldies, turpina priekšsādātājs Hokmar. Kungam arī ir jums jautājums, Karas kungs. Viņš, viņam ar došu vārdu, lūdzu. Bez mikrofona. Jā, es tikai savam labajam draugam Atomāram Karasam gribēju uzdot pavisam vienkāršu jautājumu. Konstitucionālo lietu komitejā mēs vienojamies principā par principiāli, un e, tas nozīmē to, ka visas valstis tiek pārstāvētas Eiropas parlamentā, pamatojoties uz to, cik tām ir, cik, cik ir to pilsoņu skaits. Tāds bija šis galvenais priekšlikums. Par to arī balsojam šobrīd. Un tagad Austrija, ko pārstāvo tomēr skarus, pēkšņi nevēlas, lai šis pie, pie, princips netika piemērots Austrijai. Nīderlandē to piemērojam, Rumānijai, Francijai piemērojam, bet Austrijai nē. Tas šķiet savādi. Bet Austrija, tā kā karaksts kungs to saka, nevēlas šo noteikumu piemērot. Nu tad man rodas šāds jautājums. Kāpēc? viena miljona iedzīvotāju skaita starpība nebūtu jāņem vērā. Austrija ir par vienu miljonu iedzīvotāju mazāk kā Zviedrijā. Bet jūs vēlties vairāk deputātus kā Zviedrijai, tad kāpēc, kāpēc Austrijai vajadzētu būt labāk pārstāvētā šajā parlamentā? Atgādināšu, ka pusminūte jautājumu uzdošanai, pusminūte atbildē. Jums ir divas atbildes, tātad kopā viena minūte, Karaskungs. Dārgais Dafkungs, ja jūs būtu manī uzmanīgi klausies, es nevienam neuzbruku. Es runāju par ilgtspēju, risinājumu ilgtspēju formulu. Jautājums, ko jūs man uzdevāt, īstenībā ir jāadresē abiem referentiem, kas uh, ir demonstrējuši dažādas aprēķina veidus, dažādas formulas, kas nozīmē arī uh, atšķirīgu vietu sadalījumu katrā gadījumā. Un Mēs te nerunājam par Austrijas vai Zviedrijas gadījumu, mēs runājam par dažādām formulām. Es teicu ne mazāk un ne vairāk. Es atbalstu sākotnējo ziņojumu versiju, mēs nevienam neuzbrukām, un tam ir jābūt skaidru un gaišam pateiktam. Tas, ko jūs man vaicājāt, ļoti skaidri pierāda to, ka ir nepieciešama formula, kas kalpos ilgu laiku. Un es gribētu teikt, ka Zviedrijai vienmēr bija par vienu vietu vairāk, jo atšķirs mūsu iedzīvotāju skaits. Uh, Un pēc tam tika piedāvāt jaunu formulu, nevis tādēļ, ka austriešu deputāti to pieprasīja, bet tādēļ, ka referenti to ir uh, pamatojuši un argumentojuši savā ziņojumā, un mēs ņemam vērā viņu priekšlikumu. Šķiet, mums tomēr jāvirzās uz priekšu. Mēs turpinam tērēt laiku šim punktam. Gijoms kundze tālāk. Paldies priekšādātā godātie kolēģi. Es domāju, ka panāktais kompromiss, par ko nobalsojam komitejā, manuprāt, ir atbilstīgs. Uh, bet uh, ir valstis, kam tas nebūs pieņemams. Nu, pirmām kārtām, tomēr, man liekas, ka šis teksts arī neatbilst proporcionalitātes pri principam un pārstāvošai demokrātijai. Te neno, netiek nodrošināts taisnīgs līdzsvars. Paradoxālā kārtā šis ierosinātais teksts, priekšā liktais reksts ierosina, ka mm, lūk, it kā deputātu skaitam pēc iespējas vairāk jāpārstāv tieši uh, iedzīvotāju skaits, pēc nākamajām vēlēšanām 2014. gadā mums ir vajadzīga pārskatām ilgspējīga godīga sistēma, godīgs risinājums. Pašreizējais priekšnakums, manuprāt, tāds nav. Kompromiss ir panāks, bet, manuprāt, nav tas labākais. Es nedomāju, ka par to varēs panākt arī vienprātīgu atbalstu citur, piemēram, padomē. Es domāju, ka tas ir jāpārstrādā. Um. Paldies, priekšādātājs turpina. Zilās kartiņas jautājums no Rangela kunga Gijoms kundze. Lūdzu, 30 sekundes. Godētā kolēģe, man jums jāvaicā Lūkas. Vai, jūs, vai jums šķiet, ka jūs varat mainīt visu vietu sadalījumu sistēmu Eiropas parlamentā, nemainot arī padomi? Te taču ir saiknes starp šīm iestādēm. Ko tad mēs vēlamies izdarīt, vai mēs varam, vēlamies izjaukt visu šo proporcionālo saistību starp padomu un parlamentu? Ja jūs padomē pieņemat, ka ir viena balss uz vienu valsti, tad mēs arī varam pieņemt šeit uh, striktas proporcionalitātes noteikumus. Un tad demogrāfija spēlēs lielu lomu. Bet nevar būt tā, ka demogrāfijai ir nozīme parlamentā, bet parlamentā nē. Ja tiek pārstāvēts tikai valstis padomē, tad arī var pārstāvēt tikai valstis šeit parlamentā. Godātais kolēģi, tas, uz ko es vēlējos uzstāt, ir divas lietas. Pirmām kārtām šī pārstāvība, un otrām kārtām es gribēju teikt, ka mums ir eh, ļoti liels atšķirības starp to, ko mēs ierosinām šobrīd, kā, kāda situācija ir šobrīd un kas tiek ierosināts nākotnē. Un diezgan paradoxāli ir šeit atšķirība, un tas atspoguļojas komitejas debatēs. Paldies, Alāk Tainskundze! Priekšsēdētāja kungs, dārgie kolēģi, dārgās kolēģis. Eiropas parlamenta vēlēšanas tuvojas, un uh, pie mums iestāsies gandrīz 4,5 miljoni Horvātijas iedzīvotāji. Demogrāfiskā attīstība dalība valstīs pieprasa to, ka mēs uh, veicam jaunus aprēķinus aprēķinot deputātu vietas parlamentā, bet mūsu rokas ir sasaistītas. 751 deputāts tāds bija paredzētais skaits, un lielās dalība valsts vairs nav pietiekami pārstāvēts uh, Francija, Spānija un Lielbritānija cietīs vēl vairāk nekā mana dzimtene Vācija. Mazāko dalību valstu pilsoņi ir pārāk daudz pārstāvēt, lai gan saskaņā ar Lisabons līgumu uh, viņu, viņiem minimālais deputāts skaits ir seši. Īstenībā bija jāievieš nepieciešamās izmaiņas. Mēs vienojāmies, ka neviena dalība valsts nedrīkst zaudēt vairāk par vienu deputātu vietu, jo mēs zinām, ka īstenībā tam vajadzētu atteikties no lielā lielāka deputāta skaita, un mēs cien, rēķinājāmies arī ar padomes atbalstu, jo ir nepieciešama vienprātība padomē, lai pieņemtu šo priekšlikumu. Un tās bija vienīgais iespējamais risinājums. Paldies! Paldies, Hokmarktu kungs tālāk. Paldies, priekšādātāji. Konstitucionālo lietu komitejā vienojamies par principu. Un princips ir šāds, ka dalību valstis tiek šeit pārstāvēts parlamentā, pamatojoties uz to, cik daudz tajās ir iedzīvotāji. Un jo mazāka dalībvalsts, jo vairāk, eh, jo vairāk deputātu ir uz kaut kādu konkrētu skaitu vēlētāju. Nesen uzdevu kolēģim jautājumu, kāpēc tad ir tik liela atšķirība, lūk, viens miljons iedzīvotāju vairāk šobrīd nozīmē to, ka tikpat deputātu būs vienā valstī kā otrā. Es nedabūju atbildu šo jautājumu, ko uzdevu. Vienīgā atbilde, ko dabūju, ir, ka lūk, sistēma ir nepareiz jau no pašiem sākumiem, un uh, tā ir jāmaina. Un tad iznāk, ka ja tā bija nepareizi jau no sākuma, tad, tad tai tāpat vien jāturpinās. Tikai tāpēc vien, ka tā tas ir bijis, mēs taču šeit parlamentā vēlamies darīt to pareizo lietu. Mums nepareizas lietas ir jākuriģē, jāmaina, jāuzlabo. Konstitucionālo lietu komitejā mēs, manuprāt, izdarījām to pareizāko, ko varējām izdarīt. Šeit ir tāda deputāta no Austrijas šai parlamentā, kas nevēlas darīt to pareizāko. Tad kāpēc gan ir tā, ka Austrijas vēlētāji, vēlētājiem vajadzētu vairāk mandātu šajā parlamentā nekā valstī, kurā ir vairāk iedzīvotāji? Kāpēc Austrija nebūtu jāpakļaut tādu pašu veidu principam kā citas, uz šo jautājumu atbildes neseņēmu, un iemesls ir pavisam vienkāršs. Vienīgais arguments, kas var atbalstīt šādu Austrijas grozījumu, un prasību, un kas, protams, sagrautu to kompromisu, pie kā nonācām komitejām, ir tas, ka, lūk, ja jau tā ir aizsācies nepareizi, tad tā tam ir arī jāturpinās. Tas ir vienīgais arguments. Bet šāda veida argumentus taču mēs nedrīkstam izmantot. Tā nedrīkstam rīkoties šeit, šai parlamentā. Mums ir jārīkojas pareizi, un ja ir kas noticis nepareizi, tad tas ir jālabo. Paldies, saka priekšādātā salāk Morēras kungs lūdzu. Liels paldies priekšādātājiem! Dāmas un kungi, Konstitucionāla lietu komiteja ir nākus klajā ar saprātīgu priekšlikumu, pragmatisku priekšlikumu, kas ļaus ņemt vērā Horvātijas iestāšanos pēc nākamajām vēlēšanām, samazinot eh, negatīvo ietekmi, kas varētu būt uz teritoriālo pārstāvniecību šeit parlamentā. Tiek paredzēts, ka vēlams, lai valstis ne, nezaudē vairāk par vienu deputātu un jāizmanto arī objektīvi kritēriji turpmākajās vēlēšanās mums būs vēl vairāk dalību valstu. Un tieši tāpēc eh, Konstitucionālo lietu komiteja noraidīja pārveidot pārstāvniecības principus par labu lielajām dalību valstīm, bet tā vietā izmantot degresīvās proporcionalitātes principu. Tas, protams, nav tas pats, kas strikte, tīra proporcionalitāte. Bet, kā jau tika teikts, jebkāda veida turpmākajām reformām, kas attiktos uz šī parlamenta vietu sadalījumu, būtu jāņem vērā arī vietu sadalījuma proporcionalitātes principu padomē. Šīs lietas nevar skatīt nošķirt viena no otras. Tēm ir jābūt līdzvērtīgām gan padomē, gan parlamentā. Un tā nu ir tā vēsts, kas nāca no mm, komitejas Vikstrēms kundze tālāk. Lielas paldies priekšsādātāji! ir pavisam pareizi un loģiski, ka mazajām eh, valstīm un vidējām valstīm, kam ir apmēram līdzīgs iedzīvotājs skaits, ir arī vienāds pārstāv, pārstāvētājs skaits parlamentā, kas attiecas uz šo cīņu starp Zviedriju un Austriju. Tad jāatminas, ka jāizmirstam to faktu, ka Zviedrijā ir par vienu miljonu iedzīvotāju vairāk nekā Austrijā, tad varētu šķist, ka ir pareizi, ja Zviedrijai paliktu joprojām 20 deputāti, bet Austrijai viens deputāts mazāk būtu. Tas nozīmētu, ka katrs deputāts vairāk vai mazāk pārstāvētu 475 tūkstošus iedzīvotāju. Bet ja Zviedrija arī zaudē vienu deputātu, tad tādā gadījumā uh, Tas nozīmētu to, ka Zviedrijā, Zviedrijas pilsoņi izjustu diskrimināciju, jo viņi būtu nepietiekami pārstāvēti salīdzinot ar Austrijas iedzīvotājiem vai citiem pilsoņiem Eiropas Savienībā. Un tāpēc es ierosinu sekot komitejā pieņemtajai pamatnostājai, jo citādi rīkoties būtu nepareizi. Paldies, saka priekšādātājs. Tālāk došu vārdu Broka kungam. Divas minūtes, lūdzu. Herr Präsident! Priekšsēdētāja kungs, komisāra kungs, kolēģi, man ir uh, tikai dažas īsas piezīmes. Protams, vēlējos sirsnīgi pateikties abiem referentiem. Nu, jāsaka, ka viņu darbs nebija nekāda izprieca. Viņiem bija grūti uh, atrast risinājumu, jo rezultātā nebūtu neviena uzvarētāja, tikai daži zaudētāji. Es ar viņiem nekādā. Uh, ziņā negribētu mainīties vietām. Jāsaka, ka viņi ļoti rūpīgi veica savu darbu un uh, vadījās pēc uh, labākiem loģikas principiem. Es ceru, ka rītdien uh, balsojumā mēs varēsim nobalsot pareizi un ka kolēģi balsos par. Mums ir Jāsaka, ka šis ir godīgs risinājums, ņemot vērā valdošos apstākļus, bet man arī ir uh, Jāsaka, ka mm, ar zinām ironiju, ka vienīgā valsts, kas zaudē nevienu, bet vesels trīs vietas ir Vācija, kur pārstāv es. Eh, jau Nīcas eh, līgumu pieņemot, mēs par to vienojāmies, un tā tad vienīgā. Vienīgā valsts, kas zaudēs eh, trīs vietas, ir Vācija, pārējās zaudēs tikai vienu vietu. Nu, tas ir jāņem vietā, un ja mēs jau esam agrāk vienojušies par vietu zaudēšanu, eh, tad eh, nevajag kādu valsti vēlāk sodīt, bet tas vienkārši ir jāatzīmē. Un vēl Mums varbūt nākotnē vajadzētu vairāk uh, diskutēt par leģitimitāti. Es varu piekrist tiem, kas saka, ka leģitimitāte ir jāsaista ar proporcionalitātes principu. Un mēs šeit nerunājam tikai par vienu palātu, par vienas palātas pieņemto lēmumu. Mums ir jāpieņem lēmums abās palātās, abās valdības palātās, tā teikt, ir jādomā par labākiem risinājumiem. Un Par to ir jārunā arī konstitucionālā tiesā. Pieņemtais risinājums garantē augstāku proporcionitātes principu abās uh, palātās. Un tas ir daudz demokrātiskāk nekā ASV vai, piemēram, Vācijas Federālajā republikā. Mums ir jābūt pietiekami uh, pašpārliecinātiem un jāsaka, ka mūsu leģitimitāte ir pilnīgā attaisnota un mēs esam demokrātiski Eiropas pilsoņu pārstāvi. Paldies! Uh, tiene un minūto par su intervención la kolega Marita. Paldies! Tagad uzskauks kundz vienu minūtu. Halo? Halo? Tak, yes. herr talman. Eh, det ursprungliga... Paldies, priekšsēdētāji. Uh, sākotnējais priekšlikums par jauno vietu sadalījumu parlamentā ir mainījies tikai vienā aspektā. Un šeit es runāju par Zviedriju. Zviedrija atbilstoši šim priekšlikumam zaudētu vienu deputātu vietu. Un tādējādi mums būtu jāmaksā vairāk par vienu deputātu vietu, piemēram, kā Austrijā vai Ungārijā. Mēs tam pretojāmies, teicām, ka tas nav godīgi, un arī citas valstis mūs atbalstīja. Šeit jau nav runa tikai par Zviedrijas viedokli. Paldies šīm valstīm! Konstitucionālo lietu padomu uzklausījumus ar prieku to arī var atzīmēt, apsveikt, tāpēc gribētu aicināt parlamentu atbalstīt komitejas jauno priekšlikumu Jo šeit jau nav runa tikai par konstitucionālām tehnikām vai mazām detaļām. Šeit ir runa par demokrātiskumu un godīgumu. Es ceru, ka rīt arī balsojumā attainosies viss tas, ko mēs šeit dzirdējām. Paldies, Marita! Tagad uh, eh, Legripas kundzei divas minūtes, lūdzu. Paldies priekšādātāji un godātie kolēģi! arī es no savas puses gribu vienkārši nocelt sapuru referentu priekšā. Viņa tiešām paveica ļoti grūtu darbu, tas nebija viegli, un, protams, ka arī risinājums nevarēja būt perfekts. Bet tāpat laikā tas tomēr ir guvis būtisku atbalstu konstitucionālo lietu komitejā, jo tas savā ziņā ir realistisks un pragmatisks, un tāpat laikā tas varbūt tas mazākais no daudzākiem ļaunumiem, uh, nu, ja tā varētu teikt, kopumā. Viņi centās izmantot pēc iespējas labāko risinājumu, tātad šīs degresīvās proporcionalitātes principu, un tā rezultātā nav tādas valsts, kas zaudē vairāk par vienu deputātu. Bet tāpat laikā jāsaka arī šajā posmā viena valsts, piemēram, mana valsts Francija, varētu leģitīmi uzskatīt, ka tā ir nepietiekami pārstāvēt šajā parlamentā. Un Tas, piemēram, salīdzinot lūk ar citām valstīm, ir līdzīgi iedzīvotāju skaitu. Turklāt Francijā šobrīd ir demografijas ziņā pieaugums iedzīvotāju skaitā. Ņemot to vērā, tāpat laikā es saprotu, ka nebūtu politiski saprātīgi un nebūtu politiski būtiski šobrīd, um, nu, mēģināt kaut kādā veidā izcīnīt um, intereses. Um, aizmirstot par Horvātijas kolēģiem, kas taču nāks iestāsies mūsu parlamentā. Uh, Un eh, tāpēc aicinātu palielināt deputātu skaitu Francijai. Šāda veida grozījumi tika iesniegti AFCO komitejā, es tos tāpēc nevarēju atbalstīt, un laimīgā kārtā tie tika arī noraidīti. Nu, tas, kas man šķiet šobrīd svarīgi, un par to es arī iesniedzu grozījumu, kas arī AFCO tika pieņemts, ir šobrīd teikt, ka Eiropas parlamentam, kas tiks ievēlēts nākamgad, būs jau pašā sava mandāta sākumā, sasaukuma sākumā jāsāk darbs, pa, padziļināts darbs, lai nonāktu pie jaunas padziļinātas labas sistēmas, kas sākot, lūk, piemēram, jau 2015. gadā varētu paredzēt atbilstīgu vietu sadalījumu formulu, kuras pamatā būtu objektīvi kritēriji, taisnīgi, ilgspējīgi kritēriji, līdzsvarot kritēriji un, pamat, un atbilstīgi demogrāfijas dati. Un šai, šim darbam attiecīgi tad vajadzētu būt tādam daudz globālākam un šim jābūt ir tikai pagaidu risinājumam. Un, protams, jāņem vērā arī vietu sadalījums un proporcionāti padomē. Tālāk Evelīnai Regnrē vienu minūtu. Paldies, priekšsēdētāji kungs! Čakovski kungs un Gulķēri kungs eh, sākotnēji uh, eh, AFCO komitejā ar savu ziņojumu atrada pietiekam pārdomāt risinājumu un uh, piedāvāja arī konkrētus principus. Tātad nevajag Eiropas parlamentu tā mākslīgi uzpūst, ir jāievēro degresīvās proporcionalitātes princips un pragmatiska pieeja. Tātad tikai viena valsts zaudēt vienu vietu. Uh, un Austrija tagad zaudēs vienu vietu, uh, un ieguvēja būs Zviedrija. Tas nozīmē, ka Eiropas parlaments uh, neievēro paša uzstādītās normas, un uh, tas arī uh, sāsinās Zviedrijas un Austrijas attiecības. Lūdzu, ievērojiet paši kādreiz uh, ievērotos principus, atgriežieties lūdzu pie sākotnējās ziņojuma versijas, ko piedāvāja Galtieri un Čarkovski, un balsojiet par to. Paldies! Gracias, Evelyn. Tiene dos minutos para su intervención. Paldies, Evelin. Tagad Ranžēl kungam divas minūtes. Paldies, priekšsēdētāji. Runājot par šo ziņojumu. Manuprāt, tas ir līdzsvarots, piedāvā līdzsvarotu pieeju un ņem vērā arī vairākumu dalību valstu viedokli attiecībā uz pārstāvību, uz vietu skaitu un uh, arī balstās uz principu, ka nevienai valstī nevajadzētu zaudēt vairāk kā vienu vietu. Uh, tādējādi ļaujot panākt um, vienotu atbalstu. Otkārt, pretēji tam, ko tikko teica Regners kundze un ko Karaskungs teica, sākotnējais ziņojums nebija pareizs, tur bija kļūdas Piemēram, ja paskatāmies uz eh, sakarību starp Austriju un Zviedriju, Austrija šeit iegūst. Varētu jau teikt, kāda vispār Portugālei tur daļa. Bet ir skaidrs, ka šis ziņojums balstās uz objektīviem kritērijiem. Mēs esam mēģinājuši būt pēc iespējas objektīvāki. Uh, Eh, runājot par visām vidējām, eh, vidēji izmēru valstīm, piemēram, Čehija, Irija un tā tālāk, kas katra zaudē vienu vietu. Un, manuprāt, esošais piedāvājums ir tāds pamatots, racionāls un vēl kas. Nav iespējams būt godīgiem šeit, nerisinot padomis jautājumu, jo parlaments un padomis strādā tandēmā. Mums ir jāskatās uz šo sistēmu kopumā. Uh, Atbalstu arī to, ko teica Broka kungs, jo mums ir nepieciešams visu skaidrot vācu kolēģiem. Un šeit ir jāuzdod jautājums. Piemēram, paskatāmies uz Brēmenes zemi vai Sārbekenu. Tad viņiem, piemēram, ir 13 vietas, kas atbilst 13 miljoniem iedzīvotāju šajās zemēs bet mēs to nevēlamies. Mēs vēlamies, lai padomē un parlamentā būtu līdzsvarota dalības un balsošanas sistēma. Liels paldies! Paldies, Paulo! Tagad uz vienu minūti Gurmai kundzei vārds. Priekšsēdētāji komisāri kolēģi! Vietas pārdala vienmēr ir tāds jutīgs jautājums, tāpēc gribētu aicināt kolēģus padomē paskatīties e, plašāk uz šo ziņojumu, jo mūsu galvenais mērķis ir nodrošināt, ka mēs varam šeit laipni sveikt Horvātijas kolēģus pēc nākošajām vēlēšanām. Es uzskatu, ka pragmatiskā pieeja, ko piedāvā referenti, Traskovka kungs un Gautierī kungs, ir vienīgā ilgspējīgā un pieņemamā pieeja esošajā kontekstā un ņemot vērā arī laika ierobežojums. Pašlaik nav iespējams mainīt visu sadalījumu sistēmu, neveicot plašas reformas. Dalību valstīm nav ne laika, ne arī politisko iespēju to izdarīt pirms 14. gada vēlēšanām. Mēs visi zinām, ka politiskais līdzsvars institūcijās nav atkarīgs tikai no vietu sadalījuma parlamentā. Ja mēs uzsāksim darbu pie šiem jautājumiem, tad mums arī ir jārunā par balsošanas svaru padomē un tā tālāk. Un ja mēs vēlamies, lai visas dalībvalstis var piedalīties darbā, eh, sākot jau no 14. gada, tad es gribētu aicināt kolēģis atbalstīt šo priekšlikumu. Paldies, Zita! Tagad Gerēro kungam vārds. Paldies, priekšsēdētāji! Abi referenti ir sagatavojuši ne tikai kvalitatīvu ziņojumu, bet ir panākuši arī atbalstu Konstitucionālo lietu komitejā. Es ceru, ka rīt parlaments atbalstīs šo ziņojumu kā vispragmatiskāko, visreālāko risinājumu. Politiskā pieeja, eh, manuprāt, ir bijusi svarīgāka nekā tehniskās eh, prasmes. Šis ziņojums risina būtiski nepieciešamus jautājumus, kas ir saistīti ar vietu piešķiršanu Horvātijai. Bet tajā pašā laikā mēs atveram durvis arī uz izmaiņām nākotnē, jo tiek teikts, ka esošais vietu sadalījums nav pieņemams, netiek arī ievērots pilnībā proporcionalitātes princips. Es piekrītu iepriekš teiktajam par proporcionalitāti jaunā sistēma arī būs asimetriska, piemēram, ja mēs paskatāmies uz to, kāds ir balsu sadalījums padomē. Svarīgākais, kas tiek panākts, ir tas, ka neviena valsts nejutīsies apdalīta, jo neviena valsts nezaudēs vairāk kā vienu vietu, un ja varam panākt vienprātību par šo, tad, manuprāt, mēs virzamies uz uh, tādu labu politisku risinājumu un solidaritāti šajā ziņā. Tagad vienu minūtu Sandrīnai Beljē. Paldies priekšādātājai! godātie kolēģi, gribētu precizēt, ka es ne, nav tā, ka es nenovērtēju referentu paveikto darbu, bet priekšlikums, pie kā esam nonākuši attiecībā uz parlamentu vietas sadalījumu pēc 2014. gada, manuprāt, ir pretrunā demokrātijas principiem kas, protams, nozīmē demokrātisku pārstāvību visiem Eiropas pilsoņiem un degresīvajiem proporcionātāts principam. Un tāpēc es gribētu jūs lūgt, jums lūdzu šobrīd eh, liet, balsot par pragmatisku risinājumu, kas iet pretrunā Eiropas līgumiem un principiem. Kāpēc? Nu, tāpēc, lai panāktu vienprātību Eiropadomē Nu šeit taču katram jāuzņem savu, bal, savu atbildību. Nevaram tikt eh, pa, pakļauties šantāžai par to, ka par citiem risinājumiem nebūs vienpratības padomā. Turklāt mums jāstāv arī pilsoņu priekšā un jāiet pret šīm valdībām, kas nevēlas eh, īstenot atbilstīgus Eiropas demokrātijas principus. Un tāpēc mēs nedrīkstam šeit atteikties no mazām lietām demokrātijas jomā, jo mums ir jāpanāk tas, ka iedzīvotāji mums uzticas. Un tāpēc es domāju, ka šāda veida vienošanās kaitēs mūsu leģitimitei, un tieši tāpēc es balsošu pret šo priekšlikumu un arī savus kolēģus aicināšu balsot pret to. Paldies, Santrīnai Beljē. Tālāk pāriesim pie brīvā mikrofona procedūras. Es katrā ziņā jums neļaušu, godātie kolēģi, runāt ilgāk par minūti, jo mums tiešām nav daudz laika, un runātāju runāt gribēt ir ļoti daudz. Pirmais runātājs Šons Kelijs. Man patīk referente, bet nepatīk viņu ziņojums. Šeit ir runāts par degresīvo proporcionalitāti, bet īstenībā šeit mēs redzam, ka ir depresīva neproporcionalitāte. mazās vidējās valstis nezin, cik tad īsti būs vieta un kas īsti notiks. Tādējādi tiek īpaši diskriminētas mazās valstis. Jau 15. gadā mums būtu jāzina, kas notiks eh, pirms eh, nākošajā eh, vēlēšanā 19. gadā. Mēs esam visātrāk augošā valstī, visātrāk augošā valsts Eiropā. Uh, Un ja mēs runājam par proporcionālo pastāvību, mums ir nepieciešams vairāk vietu. Un šeit es runāju par minimālo pārstāvību nevis uz valsti, bet uz noteiktu iedzīvotāju skaitu. Tas viss ir jāņem vērā, tas būtu godīgi. Tika izslēgts mikrofons runātājam. Prendergast kungs lūdzu. Kundze. Es gribētu aicināt ir, īrijas valdību izmantot veto tiesības padomē. Īrijā ir tikai 12 vietas, un mēs jau vairāk vienkārši nevaram, mazāk vienkārši nevaram atļauties. Mēs esam sasnieguši minimumu. Ja vietu skaits tiks samazināts, tad būs aizvien grūtāk sekot tam, kas notiek 22 parlamenta komitejās. Uh, Mums ir nepieciešams vietu sadalījums tā, lai visas balsis tiktu uzklausītas. Ja mēs salīdzinām, piemēram, ar 99 Vācijas balsīm, tad mums ir lieli izaicinājumi nodrošināt to, ka mēs joprojām esam lēmumu pieņemšanas centrā. Un es gribu aicināt īriju izmantot veto tiesības, lai nodrošinātu, ka šis nedemokrātiskais rīks netiek pieņemts. Paldies, kolēģi! Priekšsēdētājs saka, es teicu, Prendergasta kungs atvainojos par to. Tagad Lunačeka kundze. Kā uh, eh, Austrijas deputāte un Eh, zaļo deputātis saprotu, kādēļ eh, šādas pārmaiņas ir ieviestas, jo Horvātija iestāsies Eiropas Savienībā. To es ļoti labi varu izprast, bet netika piedāvāts tāds risinājums, kas būtu paprātam pilnīgi visiem. Abi referenti ņemot vērā tādus visai vājus principus, kas bija spēkā līdz šim, eh, piedāvāja jaunu priekšlikumu. Tas, ko paveica Konstitucionālā komiteja, to varu teikt Hokmārka kungam un citiem visiem pārējiem, eh, un gribu teikt eh, tātad, ka AFCO komiteja panāca to, lai tās netaisnības, eh, kas bija pastāvēja, ņemot vērā vietu sadalījumu starp Ungāriju un Zviedriju. Tagad šīs netaisnības tika pārnests uz uh, vietu sadalījumu starp Austriju un Zviedriju. Runātāji tiek pārtraukt. Paldies! Ulrikei un tagad uh, Batena kungs. Paldies, priekšsēdētāja kungs. Politiskā taisnība būtu tāda, ka mana partija, neatkarīgā partija vai neatkarības partija Lielbritānijā iegūst aizvien lielāku balsu skaitu. Mēs bijām otrā politiskā partija 2009. gadā, un to mēs, eh, to mēs sasniedzām tikai tāpēc, ka mēs strādājam pie saviem mērķiem tieši uh, saistībā ar Lielbritānijas izstāšanos no Eiropas Savienības. Runājot par nākošajām vēlēšanām, mēs varētu būt lielākā partija nākošajās vēlēšanās un iegūt vislielāko balsu skaitu. Un tā mēs redzam, kāds ir viedoklis noskaņojums Lielbritānijā, un tas mums ļautu panākt mūsu mērķi, eh, ka Lielbritānija izstātos no, Liel eh, no Eiropas Savienības. Paldies! Ferēras kungs tagad. Lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Šī dokumenta pamatā ir federālisma loģika. Mums vairs nav neatkarīgas suverēnas valstis, ja vai nebūs šādas valstis, ja šīs tendences turpināsies, jo mums šeit ir kopiena, kas, eh, ko vada vai ko diriģēja lielākās valstis mazākās un vidējās valstis vienkārši sodīs ar šo sistēmu. Piemēram, tādas valstis kā Portugāla, kas piedara pie šo valstu grupas, vairs neko neiegūs no pārstāvības daudzveidības. Un mums būs vēl mazāka teikšana Eiropas Savienībā un vēl mazāks svars Eiropas parlamentā, un tas viss ietekmēs demokrātiju. Un šeit mēs nevarētu pievienoties, ja runājam par vietu sadalījumu mazām vidējām valstīm. Sinklērs kundze lūdzu. Paldies, priekšsēdētāji. Demokrātija jau nav perfekta. Un ir skaidrs, ka mazākās valstis ir jāizstāv. Es gribētu informēt, ka mana valsts, Lielbritānija, nav pietiekoši pārstāvēta. Es pārstāvu uh, reģionu, kur ir 5 miljoni iedzīvotāju. Pagājušajā, pagājušajās vēlēšanās no šī reģiona tika ievēlēti seši deputāti, bet savukārt Luksemburgā, kur vispār ir tikai pusmiljons iedzīvotāju, arī ir seši deputāti. Es pielieku lielas pūles, lai to visu skaidrotu iedzīvotājiem, bet ir ļoti grūti paskaidrot, kāpēc piemēram, deputāts. Kāpēc tikpat liels deputāts skaits ir, piemēram, no Maltas vai Luksemburgas? Runātāji tiek pārtraukta. Pazesku kundze. Paldies! jaunais risinājums nāks par ļaunu vairākām dalību valstīm, arī Rumānijai. Mēs tiekam diskriminēti salīdzinājumā ar lielajām dalību valstīm. Ir jāparūpēs par tādu formulu, kas būtu ilgi dzīvot spējīga un uh, taisnīga. Nevar visu laiku mainīt vietu skaitu, kad Eiropas Savienībā iestājas jauna dalība valsts. Ir jāatrod tāda formula, uh, kas. Uh, neapdala nevienu. Mums, protams, ir, ir regulāri jāpārbauda iedzīvotāju skaits. 2011. gadā Rumānijā um, nebija pietiekami uh, precīzi tautas skaitīšana, un mēs vēlāk konstatējām, ka viens miljons cilvēku kaut kur ir pazuduši, ņemot vērā to datus, kā tika iegūt tautas skaitīšanā un dažādās statistikās. Paldies! Bazesku kundzei! Kas tēlākums lūdzu? Priekšsēdētāji, tāpat kā citi īrijas kolēģis, nevar atbalstīt šo ziņojumu, kas piedāvā samazināt Horvātijas, eh, kas piedāvā samazināt īrijas deputātu skaitu. Tas ir pilnīgi pretēji degresīvās proporcionalitātes principiem, jo mazās un vidējās valstis zaudē un iegūst lielās. Šis princips nodrošina to, ka uh, valstīs, kur ir mazāks iedzīvotājs skaits, būtu jāsniedz labvēlīgāki eh, noteikumi pārstāvībai. Piemēram, Itālijā ir daudz labāks šis rādītājs nekā Spānijai. Irija ir vislielākais, visātrāk pieaugošais iedzīvotāju skaits, bet mēs šeit zaudējam valsts, eh, mēs šeit zaudējam vietu skaitu, piemēram, salīdzinājumā ar Somiju. Uh, Un šeit mēs zaudēsim vairāk kā citas valstis. Tas būtiski ietekmēs mūsu pārstāvību, ir tīpaši 22 komitejās. Runātāja tiek pārtraukta. Obermajer kungam vārds lūdzu. Herr Präsident, ja. Priekšsēdētāja kungs, jā, pateicoties šai priecīgai vēstī, Horvātijas iestāja Eiropas Savienībā, dažas valsts iegūs vietas, bet ja, piemēram, Austrija vai Ungārija zaudēs vienu vietu, tas ziņojumā nav rakstiski pamatots. Nedrīkst būt tā, ka, piemēram, ziņojumā kritēriji tiek mainīti patvaļīgi un tagad galvenā zaudētāja ir Austrija un visas diskusijas eh, kļūst tādas visai īpatnējas. Ja kāds mēģina atrast objektīvus kritērijus, viņš bieži vien cieši neveiksmi. Varbūt, eh, ka vajadzētu aktīvāk, labāk vērtēt Eiropas parlamentāriešu aktivitātes un Austrijas pilsoņu šeit ir pirmajā vietā. Paldies, tagad Mičel kungs. Thank you, Mr. President. Um, Mičel kungam vārds. Uh, Pirmkārt, es gribētu teikt, ka īrija šeit īpaši kaut kādas prasības izsaka, ieskaitot arī mani. Realitāte ir tāda, ka mēs šeit paši sevi vērtējam, un tas nav pareizi. Es gribēju uzdot šādu jautājumu. Kāpēc mums ir nepieciešama 751 vieta? Līgumā teikts, ka tā ir maksimālā, maksimālais vietu skaits. Varbūt samazinam par 27. Un mēs varam e, uzreiz to visu vienkārši atrisināt, bet tagad mēs te 15, 13, 12 un tā tālāk samazinam, it īpaši brīdī, kad mūsu iedzīvotāju skaits pieaug. Tas nav pareizi. Manuprāt, degresīvās proporcionalitātes princips šeit nav pareizi piemērots, un to var apstrīdēt arī tiesā. Mūsuprāt, tā nav laba doma, bet runātājs tiek pārtraukts. Līdz ar to mēs beidzam brīvā mikrofona sadaļu. Un tagad uzklausīsim abus referentus. Vienu no viņiem es vairs neredzu. Tad dosim vārdu Galtjerī kungam. Četras minūtes lūdzu jums. Jūs varēsiet runāt arī kolēģa vietā. Paldies priekšsēdētāji, paldies visiem kolēģiem, kas izteicās. Paldies visiem, kas izteica savu viedokli. Mēs redzējām, cik sarežģīts, cik grūts bija mūsu darbs. Es gribēju pateikties eh, un Kalanu kungam un visām valstīm, kas zaudē vietas atbilstoši šim priekšlikumam. Bet visi ir sapratuši, uz kādiem pieņemamiem balstās šis ziņojums. Uh, un visi ir snieguši savu devumu, lai būtu tāds labs risinājums pirmajā fāzē. Manuprāt, diskusijas arī norādīja uz to, kāpēc darbs, kas tika uzticēts mums, bija tik grūts. Jāatceras, ka demokrātija balstās uz dubulto pārstāvību, gan uz valstu, gan uz pilsoņu. Un tas viss notiek tādā saspiestā veidā, jo reāli nav iespējams nodrošināt divu palātu pārstāvību. Piemēram, viena palāta, kas pārstāv dalību valstis, un otru, kas pārstāv pilsoņus. Mums ir jāsadzīvo savā starpā un var rasties grūtības. Ir arī varbūt grūtības attiecībās starp šīm abām institūcijām, tāpēc mums jāatrod pareizs līdzsvars. Un nevar būt tā, ka viena ir tikai kaut kāda abstrakta institūcija, kas karājas gaisā. Mums ir jārunā par līdzsvaru, par līdzsvarošiem principiem un tā tālāk. Un ir skaidrs, ka parlamentā ir noteikts vietu skaits. Un, uh, padomē arī ir zināms, eh, ba, zināms balsošanas procedūras. Nu, jāsaka, realitāte ir sarežģīta. Piemēram, Vertmans kundze aicināja uz matemātisku risinājumu bet gribēju atgādināt, ja mēs, ja mēs tā darīsim, tad jūs e, šo te rezultātu redzēsiet, un mēs esam iekļāvuši arī attiecīgo tabulu mūsu pielikumā, tad Austrija šeit zaudētu trīs vietas. Kembridžas risinājumā jūs to varat redzēt. Tāpēc vajadzētu padomāt, pirms jūs runājat par matemātiskām formulām. Ja runājam par lielām valstīm, un kolēģiem, kas tā pamatoti aicina palielināt vietu skaitu, ņemot vērā šo valstu lielumu. Nu, jāsaka, šeit jau nav runa tikai par vienotību padomē. Par to ir jādomā arī parlamenta iekšienē. Mums ir jāatrod tāda laba sintēze. Nevar būt tā, ka lielās valstis uzspiež vienkārši uh, mazajām valstīm savu viedokli savu skaitliskā pārsvaru dēļ. Nu, un arī bija princips, ka neviens neiegūst vai nezaudē vairāk kā vienu vietu. Nu, līdz ar to mums arī bija zināmi, zināmas ierobežotas izvēles iespējas. Protams, ka mēs visi šeit pārstāvam iedzīvotājus, bet jādomā arī par plašākiem jautājumiem nekā tikai par to priekšlikumu, ko mēs jums piedāvājam, jo jau noritējuši plašas debatas, piemēram, par Zviedriju un Austriju. Es izprotu abu valstu pārstāvju pozīcijas, saprotu, cik sarežģīts šis jautājums ir, bet nevajadzētu aizmirst, ka Pirms tam Zviedrija un Austrija ieguva divas papildu vietas. Un rīt neviens nezaudēs vairāk kā vienu. Un, manuprāt, tas jau ir uzlabojums salīdzinot ar 2009. gadu. Nu, es saprotu, ka neviens jau šeit nav pārāk laimīgs par kādas vietas zaudēšanu. Bet jāpaskatās uz to no, divi, no divām pusēm. Piemēram, ja mēs runājam par sākotnējo no priekšlikumu, uh, tad šeit ir jārunā varbūt par kaut kādiem kompensējošiem mehānismiem, kad eh, zaudē tikai vienu vietu, nevis, piemēram, trīs. Un Zviedrijas vietu samazinājums vienkārši ir tāds loģisks eh, secinājums, kas izriet no divu eh, stadiju vai divu posmu pieejas. Priekšsēdētājs saka, līdz ar to pārtraucam šīs interesantās debates un balsošana būs rīt pusdienlaikā. Nākošais jautājums darba kārtībā. Bolsas ziņojums par uh, nacionālo un reģionālo kontu sistēmu. Tagad dosim vārdu Bolzas kundzei, mūsu referentei.